Mums ir jāpanāk tāda savienība, kas ir ne tikai ekonomiskas dabas, bet arī politiskas dabas un kas tiešām varētu tikt dēvēt par Eiropas daļu. Paldies! E Lielas paldies komiju kundzei, līdz ar to šī jautājuma debatas ir beigušās. Balsosim par to rīt pusdienu laikā. Bet tagad, kolēģi, pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta. Mums ir jāizskata Sofijas Okonī ziņojums par lielo elektronisko identifikāciju. Tūdaļ pat došu vārdu referentē. Jūs rīcībā četras minūtes, lūdzu. Merci, madame. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Godātie kolēģi. Šīs regulas priekšlikums ir ļoti svarīgs, jo tam ir divi mērķi. Pirmkārt, mums ir jāņem vērā tas, ka mēs progresīvi ieviešam jaunās tehnoloģijas lielajā elektroniskā identifikācijā. Pārskata klauzula paredzēta pēc pieciem gadiem, kad iespējams šī identifikācija būs nevis brīvprātīga, bet obligāta visiem. Otrs svarīgais mērķis šai regulai ir vienkāršot lielopu gaļas marķēšanas noteikumus, kas ir administratīvas procedūras. Līdz šim ir brīvprātīgā kārtā bijis jānorāda uz gaļas marķējumu, kāda ir šī te lielapgaļas izcelsme. Es uzskatu, ka ir nepieciešams izlabot harmonijas trūkumu. Envi komiteja savā balsojumā ir šo te harmonijas trūkumu eh, noviesus, varētu teikt. Mēs esam konsultējušies ar veselu virkni ekspertiem eh, Eiropas parlamentā, un tādēļ mēs varam nākt klajā ar sekojošo priekšlikumu pieņemt trīs grozījumus, kuru vienīgais mērķis ir paskaidrot regulas priekšlikumu tekstu un novērst uh, harmonijas trūkumu. 45. un 47. grozījums ir tehniski labojumi. 46. grozījums runā par vienkāršoto lielopgaļas marķēšanas eh, noteikumiem, kas stāsies spēkā 2014. gada 1. janvārī šiem te brīvprātīgiem noteikumiem jābūt ir objektīviem un arī tādiem, ko varētu pārbaudīt eh, attiecīgās kompetentās iestādes un kas būtu saprotam patērētājiem. Bez tam es vēlētos arī vēlreiz precizēt, ka kompetentās iestādes pārbaudīs šos te brīvprātīgo marķēšanu 22. panta Ceturtais A punkts runā par to. Mēs šeit runājam par brīvprātīgu gaļas izcelsmes marķēšanu. Tā ir komerciālā informācija, ko izmanto gaļas izplatītāji un kas vienkāršo visus noteikumus. Ja mēs runājam par lielopu elektronisko identifikāciju, visi esam vienas prātas. Mums ir jāvirzās uz šādu identifikācijas veidu. Mēs neesam par to, lai visiem lauksaimniekiem uzspiest obligātā kārtā un tūlīt pat šādu elektronisko identifikācijas veidu. Es kā likumdevēja uzskatu, ka šodien mūsu, mums ir ļoti liela atbildība, eh, jo mēs pieņemam tiesību aktus, kuriem ir ekonomiskā ietekme. Gaļas ražotāji nozari un it īpaši lielopu gaļas ražotāji Eiropā šobrīd ļoti cieši Viņi ir diezgan neizdevīgā situācijā. Mēs tiesību aktu pieņēmē nevaram uzspiest viņiem vēl lielākas izmaksas. Šeit nav runa par sa draudiem sabiedrības veselībai, nē. Mēs vēlamies ieviest elektronisko identifikāciju, kas uzlabotu izsekojamību. Šī te Identifikācija tiks ieviesta pakāpeniski. Pēc pieciem gadiem, kad notiks pārskata klauzula, tad mēs redzēsim, vai šī tehnoloģija ir pietiekami droša un vai šis ekonomiskais sektors ir gatavs tās ieviešanai. Varbūt, ka arī ekonomiskā konjunktūra būs labāka. Otrs mērķis, kā jau es teicu, ir gaļas marķēšana un tās vienkāršošana mēs nekādā gadījumā nevēlamies apšaubīt to, ka kāds vēlas marķēt gaļu ļoti skaidri. Mēs vienkārši vēlamies vienkāršot šo marķēšanas sistēmu. Vēlamies vienkāršot procedūru. Nu, mēģināšu to paskaidrot vienkāršos vārdos. gaļa tiek marķēta visos gadījumos vienādi. Ja mēs runājam par lielopu gaļu, tad līdz šim ir bijusi ļoti sarežģīta gaļas marķēšanas sistēma, tādēļ, ka bija šīs te e, lielopsūkļu veida encefalopātijas izplatības gadījums. Tagad ir pienācis laiks šo sistēmu, marķēšanas sistēmu vienkāršot. Šobrīd tā ir administratīvi ļoti smagnēja. Mēs Eiropas savās procedūrās bieži vien esam smagnēji. Mums ir jādara viss, lai procedūras tiktu vienkāršotas. Uh, un tāds arī bija mūsu mērķis. Paldies, priekšsēdētājs. Aicināšu izteikties komisāru Redingu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti. Komisija ir pateicīga parlamentam par atbalstu mūsu priekšlikumam. Uh, ieviest elektronisko identifikāciju lielopiem un vienkāršot lielopu gaļas marķēšanas noteikums. Īpaši gribētu pateikties pašai referents kundzei Sofijai Aukonī par viņas lielo ieguldījumu šī jautājuma pētīšanā. Mēs ceram, ka jūsu e, cītīgais darbs brūģēs ceļu uz vienošanos pirmajā lasījumā. Tas būtu ļoti labi, jo piedāvātie jaunie noteikumi ir iespēja veicināt izaugsmu un konkurēt spēju ļoti daudziem uzņēmumiem Eiropā. Mēs visi atzīstam, ka patreizējā izsakojamības sistēma Eiropā ir pietiekami efektīva un arī patērētāji tiek aizsargāti. Elektroniskā identifikācija padarīs šo sistēmu modernāku, ātrāku. Tā vēl vairāk uzlabos izsekojamību gan pašiem dzīvniekiem, gan pārtiks produktiem, tiks uzlabot pārtiks drošību un labāk tiks pārvaldītas slimības un aiz, apturēts e, epidēmijas. Tiks arī samazināts administratīvais sloks, jo patreizējās procedūras tiks vienkāršotas. Mūsdien tehnoloģija patiešām mūsu zemniekiem jāpadara pieejama. Pietiek ar vienu klikšķi. Mūsu uzdevums ir pielāgot tiesību aktus šai situācijai, tā lai arī lauksaimnieki šo tehnoloģisko progresu varētu izmantot. Ja mēs runājam par brīvprātīgo gaļas marķēšanu, tad šeit horizontālie tiesība akti jau ir izstrādāti. Uh, tie attiecas uz lielopu gaļu tieši tāpat kā uz jebkuru kāda cita veida gaļu, un tādēļ nav nepieciešama specifiska autorizācijas procedūra lielopu gaļas marķēšanai. Tie ražotāji, kas respektē esošos horizontālos noteikumus, brīvprātīgi varēs sniegt papildus informāciju marķējumam, taču šādai informācijai nedrīkstētu būt, tā nedrīkstētu būt maldinoša kompetentās iestādes pārbaudīs visu šo informāciju. Jāpatur spēkā arī, ka patreiz spēkā esošie noteikumi par lielopu identifikāciju un brīvprātīgo gaļas marķēšanu līdz šim bija kā tādi slogi mazajiem un arī lielākiem uzņēmējiem komisijas darbības plānā, kurā tā paredz mazināt administratīvo slogu par šīs logas samazināšanu daudz esam runājuši, un tagad beidzot ķeramies pie rīcības. Es gribu pateikties Eiropas parlamentam par to, ka tas rīkojas kopā ar mums, un šī rīcība iet pareizā virzienā. Paldies! Urā, la... Paldies, komisārs kundze! Turpin priekšsēdētāji. Un tagad Gerlingas kundze, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es tikai gribētu paskaidrot. Nikolsona kungs ir lauksaimniecības komitejas eh, atzinums sagatavotājs, eh, ir aizkavējies ceļā, viņš pavisam drīz būs mūsu vidū. Pateicos uh, dienestiem, kas man ļāva izteikties viņu vārdā, taču es nerunāšu viņu vārdā, es runāšu savā vārdā, kā bija paredzēts iepriekš. Es gribētu <clears throat> pastāstīt par savu nesno pieredzi aitu elektroniskai, ar aitu elektronisko identifikāciju. Es gribu pastāstīt, kā šī sistēma tehnoloģiski, dar, tehniski darbojas. Par spīti uh, lauksaimnieku pretestībai šī sistēma manā vēlēšana apgabalā tika uzspiesta tā tomēr nav efektīva. Tomēr eh, tā nav uzskatāma par pietiekoši eh, uzticama, lai nodrošinātu eh, ganāmpulku pārvietošanās ierobežošanai. Tāpēc ir jāparedz labāka sistēma. Kāpēc mēs gribētu paplašināt šo sistēmu attiecībā uz lielopiem, ja ir secināts, ka tā pat labi, labi nedarbojas ar aitām? Un kāpēc mums būtu jāievieš šis uh, Eh, pasākums, ja nav zināms, ka no tā būs labums. Tad es runāju par obligātumu. Eh, lauksaimniekiem, mm, kas nepakļausies šim pasākumam, būs eh, jā, jāpakļauj sankcijām, un mums ir jāstrādā saprātīgāk, tā, lai viņiem tas nāk par labu, un ņemsim to vērā balsojot par šo priekšlikumu. Paldies! Grācie! Un... Paldies, turpin priekšsēdētāji! Tagad dodu vārdu grupu pārstāvjiem. Eiropas Tautas partijas vārdā. Pēters Līze, lūdzu. Ā, viņš nav klāt, šķiet, saka priekšsēdētāji. Uito dall'onorevole Ajuso. Tad dodu vārdu uh, Pilārai Ajuso. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs Konze. Pirmkārt, es gribu pateikties referentē par viņas lielisko nopietno darbu, lai panāktu vienošanos par eh, diviem svarīgiem tematiem, kur šodien skatām pilnīgi piekrītu komisijas priekšlikumam mm, attiecībā uz eh, lielu gaļas elektronisko identifikāciju. Taču mm, nevisai piekrīt brīvprātīgai marķiešanai. Uh, Komisija aicina to svītrot, un manā skatījumā um, tas nav īsti pareizi, jo patērētājiem eh, tas nodrošināja eh, drošību, viņi zināja, no kurienes nāk šī gaļa. Runājot par papildus slogiem, komisija tos pieminē. Uh, Es domāju, ka visi iesaistītie nozarē zina, par ko te runā. Manā valstī tika apstiprināts 180 uh, eh, eh, marķējumi lielopiem 30, lielopiem 32 kazām, eh, kazgaļēm 55 šādi marķējumi vistu gaļai. Brīvprātīgā marķēšana ir ļoti svarīgs instruments, lai nodrošinātu uh, ka patērētājs zina, ko viņi pēr, kāds ir dažādās uh, gaļas izcelsmes un šķirnes. Bieži vien uh, šis marķējums, uh, kas vairāk interesē patērētājs, ir brīvprātīgs, nevis obligāts. Uh, uh, labāk eh, šie 16, 17, 18 pāns tomēr parāda zināmu drošību patērētājiem, jo mums nav pietiekoši ārējās pārbaudas sistēma. Mums jāparedz tādu pašu standartu lielopgaļai, kādi pastāv citiem produktiem, vistas gaļai, piemēram. Tāpēc es domāju, mums būtu jādodas tieši šajā virzienā marķēšana ir būtiski svarēta, svarīga patērētāja acīs. Es nezinu, kāpēc kādam varētu šist, eh, ka šī marķēšanas sistēma būtu jāmaina. Paldies. Paldies, turpina priekšsēdētāji. Sociāldemokrāta grupas vārdā Pēc Barans kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze, dārgie kolēģi, dārgās kolēģis. Pirms vairāk nekā 15 gadiem, kad bija sūkļveida encefalopātijas krīze, es biju kādas komitejas priekšsādātāja. Ja toreiz mēs būtu bijuši tikpat bailīgi eh, kā tagad, tad mēs nebūtu varējuši pieņemt nekādus eh, normas attiecībā uz lielopiem. Pirms 15 gadiem bija pats par sevi saprotams, ka katram dzīvniekam bija sava pase un bija eh, divi marķējumi ausīs. Tagad mēs atkal kavējamies, vai tiešām ir nepieciešama kārtējā krīze, lai mēs varētu sākt rīkoties. Referente teica, ka šeit mēs nerunājam par veselības aprūpu, bet tieši par to mēs runājam. Mēs runājam par sabiedrības veselību un tās aizsardzību. Protams, es saprotu, ka šādas identifikācijas sistēmas obligāta ieviešana prasīs uh, pūles un zināmus uh, upurus. Uh, Tādēļ es piedāvāju komitejā ieviest desmit, desmit gadus ilgu pārejas laiku. Bet eh, pat tas likās par traku vairākumam komitejā. Jūs gribat nostāties savu vēlētāju priekšā un pateikt, ka jums rūp sabiedrības veselība? Neviens pats zemnieks, neviens pats lopkopis jums nepateiks, ka desmit gados viņš to nevarēs paveikt. Un tad tiek runāts par brīvprātīgo marķējumu. Uh, Un mēs taču visu laiku vēlamies, lai lopkopji un uh, lauksaimnieki sniegtu vairāk informācijas patērētājiem. Cik veci ir šie lopiņi, kā tie ir dzīvojuši, kā tie ir baroti, kādos apstākļos tie ir auguši. Bet ar brīvprātīgo sistēmu uh, tas patiešām ir iespējams. Bet mūsu referente tagad piedāvā pašas svarīgākās īpašības uh, ir svītrotas Un ko tad tas nozīmēs? Būs kaut kāda sistēma, bet tajā nebūs nekāda norma. Nu, jums patiešām šķiet, ka tas kaut kādā veidā būs veiksmīgs pasākums. Neviena nacionālā iestāde nevarētu ko tādu izkontrolēt. Un mēs jau tādā veidā izpostīsim jau esošo sistēmu. Paldies Dievam, Envi komiteja, kuru pārstāv referente Eh, tomēr ar vairākumu piedāvāja paturēt spēkā brīvprātīgo sistēmu. Es lūgtu visus kolēģus balsot par vides komitejas grozījumiem rītdien. Dargie kolēģi, kolēģis! Es domāju, mums arī ir jāpārdomā, vai ir iespējams samazināt administratīvo slogu, bet visa sistēma ir jāvienkāršo, ir jāsamazina administratīvie šķēršļi, un tādā veidā mēs varēsim palīdzēt gan patērētēm, gan iestādēm. Lūdzu, tādēļ mūsu patērētāji interesēs un lauksaimnieku interesēs ņemiet vērā to, ko piedāvā vidas komiteja, lūdzu. Grāts. Paldies. Alde politiskās grupas vārdā uzstāsies Manežs kundze. Divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Komisārs kundze, sākumā vēlējos pateikties Okonī kundzei par izcilo darbu. Jāsaka, ka šis priekšlikums ir ļoti tehnisks un arī uh, tāds, kas bieži vien rada daudz diskusiju. Patiks produktu nekaitīgums ir temats, kas ir svarīgs mums visiem. Mēs nedrīkstam pieļaut uh, ka mēs atgriežamies 90. gados, kā tas notika uh, lielopu sūkļveida encefalopātijas gadījumā. Protams, lai izvairītos no šāda situācija atkārtošanās, ir jāparūpējas par labu marķēšanas sistēmu. Marķēšana un izsakojamība ir divi parametri, kas jāturpina attīstīt arī no tehniskā viedokļa. Jāņem vērā tas, ka šajā jaunajā priekšlikumā nav pieminētas jaunās iespējas. Es pati esmu ļoti daudz sazinājusies ar ražotājiem, viņi man ir stāstījuši par šo jauno ausu krotālijas sistēmu, bet es domāju, ka sistēma ir attīstījusies jau daudz pamatīgāk. Mēs varam uh, izmantot jaunas, novatoriskas metodas. Uh, Komisija ir spēlus, spērus nozīmīgus soļus uz priekšu. Man komisijas priekšlikums uh, ir paprātam, arī Envi komitejas atzinums, bet, protams, pie tā ir jāturpina strādāt. Nedrīkstam pieļaut, ka tas viss būs pārāk obligāta rakstura. Uh, un ir jāparūpēs par turpmākās metodikas izstrādi. Protams, brīvprātīgu sistēmu ir iespējams attīstīt arī tālāk. Protams, šādai sistēmai būtu arī zināmi trūkumi, un dalību valstīs ir visai nozīmīgas atšķirības, un būs valstis, kuras neizmantos to, un tādēļ sistēmai jātop daudz skaidrākai, lai mūsu patērētāji labāk zinātu, ko viņi īsti saņem. Paldies! Tagad EKR grupas vārdā uzstāsies Vojcehovska kungs uz vienu minūtu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. EKR politiskā grupa atbalsta šo ziņojumu. Mēs vēlējāmies uzteikt referentes darbu. Mēs atbalstām elektronisko identifikācijas sistēmu un gribam, lai tā joprojām būtu brīvprātīga. Protams, šādas sistēmas ieviešana bija visai dārga, it sevišķi mazajiem uzņēmējiem, un tādēļ brīvprātīguma princips šeit ir īpaši jā, jāizceļ runājot par lielopu gaļas marķēšanu, gribēju pateikt kolēģiem, ka ir e, jāklo, jāmarķē arī klonētu dzīvnieku gaļa un klonētu dzīvnieku pēcnācēju gaļa. Ja šāda gaļa tiek piedāvāta tirgū, tas noteikti ir jānorāda un tā jābūt identificētai. Paldies! Un tagad Rosīkungs uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Kolēģi jau teica ka ir eh, tātad vairāk kolēģi ir par šo direktīvu, citi ir atkal pret. Ja mēs runājam par elektronisko identifikāciju, pateicoties tā ir iespējams iegūt vairāk informācijas par pārtiks nekaitīgumu, eh, un tas tiek veikts brīvprātīgā ceļā, bet eh, runājot par papildus informāciju, tas ir visai sarežģīti un. Protams, ir jābūt iespējai nolasīt arī dzīvnieku izcelsmes vietu un tā tālāk, un būtu iespējams dažādu veidu lielopu gaļu diferencēt. Tieši tādēļ sistēma uh, uh, tiek noraidīta. Uh, komisija noraida šo fakultatīvo sistēmu, jo uh, komisijas prāt tā ir pārāk dārga un sarežģīta, bet katrs jau pats var izvēlēties, vai metodiku izmantot vai nē. Mēs uzskatām, ka tas nāks par labu dažiem uh, uzņēmējiem, uh, izspēlējot uh, to uz citu uzņēmēju pleciem. Paldies! Un pie grupām nepiedarošo deputātu vārdu uzstāsies Grifinkungs. Paldies! Brīvprātīgā sistēma ļoti spēcīgi ietekmēs, pārāk spēcīgi neietekmēs to, kas ir spēkā Lielbritānijā, jo mūsu sistēma jau tā pietiekam labi darbojas. Bet, ja mēs runājam par dzīvnieku transportu, importēšanu un mārķēšanu, tad uh, ir iespējams eh, tad ir jāsaprot, eh, ka šāda marķēšana nebūs nepieciešama pārvadājot dzīvnieks liels ceļa gabalus. Ja mēs runājam par marķēšanu, visi, kas kaut ko saprot no dzīvnieku labklājības, labturības, saprot, ka tie, tā gaļa, kas ir radusies rituāli, kaujot dzīvnieks, arī konkrēti ir jāmarķē. Paldies! Grācie. Paldies. Un tagad došu vārdu citiem runātājiem. Uzstāsties Šnelhart kungs pirmais uh, uz pusotru minūtu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi. Uh, jau vairākas reizes izskanēja atsauce uz. Uh, sūkveida encefalopātiju un e, tika izstrādāta arī obligāta marķēšanas sistēma, pateicoties kurai e, mūsu patērētāji atkal sāka iegādāties lielopu gaļu. Ja e, šāda marķēšana varētu novest arī pie labākas konkurētspējas, tad mums nevajadzētu atteikties no e, marķējuma. Tādēļ man nav paprātām komisijas priešlikums svītrot brīvprātīgo marķēšanu. Protams, mēs gribam samazināt birokrātiju, un referente ir sagatavojusi priekšlikumu, kā mēs eh, varētu eh, sasaistīt šo priekšlikumu ar citiem priekšlikumiem arī par pārtiks nekaitīgumu, bet ja mēs runājam par eh, pārtiks līdzekļu informācijas sistēmu vai pateicoties tai ir iespējams ieviest eh, kon labāku kontroli, vai mums tas ir jāatstāja dalību valstu ziņā, bet šī brīvprātīgā informācija ir jāsaglabā un tā ir būtiska patērētāja aizsardzības sistēmas sastāvdaļa. Runājot par dzīvnieku marķēšanu, es eh, būtu gribējis redzēt ambiciozāku priekšlikumu, sakot, ka elektroniskā sistēma nav pietiekami veiksmīga un ka tas uzreiz ir jāsvītro, tad mums varbūt tas ir jāatstāja tehniķu ziņā, speciālistu ziņā, bet mums taču ir vienotais tirgus un. Uh, Eh, šis piedāvājums nav pietiekami labs, mums ir jāizveido pietiekami laba sistēma, eh, ir jāmainās līdzi laikam, un ja, piemēram, eh, daudzi lauksaimnieki tiek sodīti, jo marķējums neatbilst savstarpējās atbilstības principiem, tad mēs nedrīkstam to ignorēt. Mēs vēlamies gal galā panākt vairāk drošības. Paldies! Paldies, un tagad ar sēnis kungs uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Komisāras kundze, dārgie kolēģi, dārgās kolēģis, es gribēju vēlreiz jums un arī vides komitejai atkārtot, ka jūs vēlaties noraidīt marķēšanu. Es gribēju uzdot jautājumu, Vai tad eh, jūs nevēlaties, eh, lai patērētāji būtu informēti par to, ko tad viņi īsti atrod uz savu šķīvi? Vai tās ir uzņēmēja intereses, eh, kas aiz tā visa slēpjas? Nu, padomājiet par citām jomām. Mēs gribam, lai pārtiks produkti, lai visi šie ražojumi būtu izsakojami, un mēs arī saprotam, ka mēs vēlamies panākt to, lai mūsu patērētāji paši neapdraudātu savu veselību, nezinot par produktu izcēlesmi. Paldies arī Rotberens kundzei par viņas uzstāšanos, un es ceru, ka uh, balsojumā mēs aizstāvēsim patērētāju intereses un, protams, arī visu Eiropas sabiedrības veselību. Paldies! Grazie! Paldies, un tagad uzstāsies Raimersas kundze uz pusotru minūti. Priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, komisārs kundze. Es uzskatu, uh, ir jānošķir abi temati, par ko šodien diskutējam. Es te vairāk nerunāšu par brīvprātīgo uh, gaļas marķēšanu, bet gan par brīvprātīgo dzīvnieku marķēšanu. Šnelharta kungs, es jums gribēju teikt, ka piemēram Eh, aitkopji mums ir sūdzējušies par elektronisko identifikācijas sistēmu, jo tā nav precīza. Nav jau tā, ka mēs negribam uh, iegūt uh, vai sniegt informāciju par dzīvniekiem, bet nē, tehnika ir cietus neveiksmi, un mums no tā ir jāizvairās, marķējot arī, piemēram, lielopus un runājot par uh, Uh, lielopu marķēšanu mēs nedrīkstam uh, sistēmu izmantot, ja tā nav pietiekami laba. Es negribu teikt, ka nedrīkst sistēmu uh, atkārtot, attīstīt un izmantot, bet tai ir pietiekami, jābūt pietiekami labai pirms to sākt izmantot. Ja šī tehnika nedarbojas, kā tad mēs to varam izmantot? Un mums ir jāgarantē sabiedrības veselības aizsardzība, ir nepieciešama drošība. Un ja to nav iespējams garantēt, tad mums ir jāievieš šī brīvprātība. Paldies! Un tagad uh, uzstāsies Baftona kungs uz vienu minūti. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Man ir ļoti liels bažas attiecībā uz lielo elektroniskās identifikācijas priekšlikumu. Es savulaik uzstāju šajā parlamentā, uh, uz, uztraucoties par šīm problēmām. Es domāju, ka komisija ir kaut ko mācījusies no nekompetences attiecībā uz elektronisko identifikāciju dažādiem dzīvniekiem. Tā jau joprojām liels problēmas. Ja mēs ieviesīsim šo schēmu, tad, protams, tas jādara brīvprātīgi un nevis tā, kā daži deputāti to vēlētos, ka pēc pieciem gadiem to ieviestu pilnīgi obligāti visiem lielo paudzētājiem. Apvienotajā karalistē identifikācijas sistēma ir lieliska, tā ļoti labi darbojas, un vajadzētu individuāli ļaut eh, zemniekiem mainīt kaut ko šajā sistēmā. Viņiem nevajadzētu baidīties par savstarpējās atbilstības trūkumu vai par kaut kādu sankcionēšanu. Aitu identif elektroniskā identifikācija ievies ļoti liels problēmas, jo eh, iekārtas nebija pietiekami labas. Lielopus bieži vien uh, apvienotajā karalistē identificē dažādos veidos, un viņi var zaudēt šo te identifikācijas čipu. Uh, lielopu tirgus daudzus gadus ir bijis krīzes apstākļos, un tikai tagad sāk apkopties. Uh, mums ir ļoti lēta importa gaļa, kas tiek iepludināta Eiropas Savienībā. Ja komisija uzspiedīs obligāti šādus te jaunievedumus, tad šī nozara atkal tiks nospiest uz ceļiem. Paldies par uzmanību! Tagad aicināšu izteikties Fernandesa kungu. Pusotra minūte jūs rīcībā. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pārtikas drošība ir jautājums, kas patiesi satrauc Eiropas patērētājs. Mūsu patērētāji vēlas, lai parlaments e, izstrādātu ļoti vienkāršu un objektīvu sistēmu, kas viņus pasargātu. Tā nav jābūt birokrātiskai sistēmai. Ja mēs skatāmies uz lielopgaļas marķēšanas jautājumiem, tad, protams, marķējumā jāparādās ir patiesai informācijai par to, kā šis dzīvnieks ir audzēts un kas tā ir pa gaļu, kas nonāk patērētāja iepirkuma grozā. Tas viņam ir ir ļoti svarīgi. Un šo jautājumu mēs mēģinām risināt ar šo tiesību aktu. Lielopu gaļa ir ļoti tāds jutīgs produkts Eiropas tirgu. Daudzas ārvalstis ļoti uzmanīgi vēro, kas šeit pie mums notiek. Viņi sekos mūsu piemēram attiecībā uz to, ko mēs darām dzīvnieku labturības jomā un kā mēs vispār audzējam dzīvniekus. Tad, ja mēs importējam gaļu, tai jābūt marķētai un kontrolētai tieši tāpat kā Eiropas Savienības iekšienē. Tāpat šādai vienlīdzībai jābūt arī Eiropas Savienības valstu vidū. Ir nepieciešama kopienas sistēma, tikai tad mēs izvairīsimies no konkurences kropļojumiem. Es domāju, ka visām dalību valstīm obligātā kārtā būtu jāievieš Eh, identifikāciju un marķēšanu, tā kā mēs to esam jau izdarījuši eh, vistas gaļai. Paldies! Tā neskūkundze lūdzu pusotru minūti. Tā neskūkungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi! Gribētu minēt kādu faktu elektroniskā identifikācija lielopiem iespējams eh, kaut ko izmaksās maziem uzņēmumiem. Un tomēr šis process ir ārkārtīgi būtisks pārtiks drošības garants. Vai mēs ieviešam šo identifikāciju obligāti vai brīvprātīgi? Manuprāt, dalību valstīm noteikti ir jāveicina šīs sistēmas ieviešana arī mazo uzņēmēju vidū. Ir jāsniedz viņiem valsts atbalsts vai arī esošos, atbalsts no esošajiem lauka attīstības fondiem. Es domāju, ka EID palīdzēs labāk kontrolēt dzīvnieku veselības stāvokli. Mums ir jāuzlabo arī datu bāze un jāuzlabo reakcijas iespējas tādā gadījumā, ja uzliesmo kādas lopas slimības. Jādara viss, kas mūsu spēkos, lai dalību valsts pieņemtu, adaptētu savus tiesību aktus jaunākajām tehnoloģijām. Neaizmirsīsim, ka tieši jaunās tehnoloģijas palīdzēs labāk pārvaldīt tiešos maksājumus, kurus mēs izsniedzam lauksaimniekiem. Um, bez tam tas arī uzlabos informācijas caurskatāmību un informācijas kvalitāti. Ja mēs ieviesīsim ja mēs paturēsim šo te eh, brīvprātīgo marķēšanas sistēmu gaļai. Paldies, Bidzoto kundze, vienu minūtu jūs rīcībā. Godātā priekšsēdētājs kundze, ja mēs atteiksimies no marķēšanas, manuprāt, tas ir muļķīgi. Tas ir muļķīgi gan attiecībā pret dzīvniekiem, gan arī attiecībā pret patērētājiem. Eiropa tādējādi nepanāks nekādu caurskatāmību. Gluži otrādi, mēs būsim atteikušies no marķēšanas sistēmas, kas piedāvā cilvēkiem pamatot informāciju, tā lai viņi var izdarīt informētu izvēli. Tas eh, nāks par ļaunu tirgumu. Tas, šis ir lēmums, kas būs kontraproduktīvs Ir ļoti daudz importētas gaļas Itālijā, mēs to bieži esam redzējuši, un mēs ne, mums nav nejausmas, no kurienes tā nāk. Domāju, ka ir patērētiem tiesības lasīt, kas tā ir par gaļu, ko viņš iegādājas, kas tas ir par dzīvnieku, kādos apstākļos tas ir dzīvojis. Patreizējā brīvprātīgā sistēma pietiekami labi darbojas, pilsoņiem ir svētas tiesības zināt, ko viņi liek uz šķīvja, un mums ir jānodrošina, lai šīs tiesības būtu spēkā arī nākotnē. Balsojums notiks rīt, un mums jābalso ļoti atbildīgi. Paldies! Nākamais runātājs Līdzes kungs, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze, dārgie kolēģi, dārgās kolēģis. Sākumā gribēju pateikties Sofijai Okunī kas ir veikusi ārkārtīgi daudz. Jāsaka, ka komitejā uh, Viņai nebija viegli strādāt, viedokļi dalījās, un, protams, nav arī nekāds noslēpums, ka politiskās grupas iekšienē prioritātes bija atšķirīgas. Bet, eh, manuprāt, eh, ir tomēr radīts labs fundaments, lai vestu turpmāk sarunas ar ministru padomu. Protams, patērētāja aizsardzība ir mūsu galvenais postulāts, un eh, atceroties. Uh, sūkļveida encefalopātijas krīzi. Mēs esam guvuši nopietnu mācību un uh, lauksaimnieki ir informēti, ka arī importējot gaļu ir jāņem vērā tās normas, kas ir spēkā Eiropas Savienībā. Protams, negribam lieku birokrātiju. Un ir eh, labāk jāapzinās, kā panākt pēc iespējas augstāku patērētāju aizsardzības līmeni, eh, tajā pašā laikā nepalielinot birokrātisko slogu. Un vēlamies Eh, precizēt 1. un 14. pāntu, kuros eh, ir eh, runāts par nākamo pārtiks līdzekļu marķējumu. Uh, Eh, kas eh, līdz šim tika eh, veikta kā brīvprātīgā marķēšana, bet mēs gribam, lai tiktu ieviests arī kontrols. Un Šnelhārt kungs uzdeva pareizo jautājumu komisijai, kā mēs varētu garantēt, lai patērētāji netiktu maldināti. Mēs sakām, ka attiecīgajām iestādēm tas ir jākontrolē un, protams, ir jābūt arī sankcijām, ja konstatētu pārkāpumi mēs vēlamies turpināt sarunas ar padomi un Visām pusēm ir jābūt pietiekami elastīgām, tādā veidā mēs varēsim sasniegt nosprausto mērķi un iespējams, ka sarunās ar ministriem vēl mēs nonāksim pie jaunām atziņām, ko varēsim uh, iepludināt šajā rezultātā. Paldies! Grācie, la parola. Paldies Līzes kungam. Pirillo kungs. Pusotra minūte jūs rīcībā. Paldies, priekšsēdētājs kundze izmaiņas regulā 1760, kas tika pieņemta 2000. gadā un kurā runa ir par lielo elektronisko identifikāciju un par vienkāršotām lielo gaļas marķēšanas sistēmām. Šīs izmaiņas regulā ir ļoti būtiskas, lai patērētājs saņemtu labu pamatotu informāciju un lai mums būtu laba kontrola un pārtiks drošība augstā līmenī. Manuprāt, ar vienkāršoto lielopes gaļas marķēšanas priekšlikumu komisija pavājina šo te kontrols mehānismu. Patērētājs būtu varējis iegūt vairāk informācijas, ja marķēšana būtu plašāka. Patērētājs saņemt informāciju par visu to, ko dzīvnieks ir ēdis. Mēs vēlamies, lai patērētājs būtu aktīvāks savas pārtikas izvēlē. Komisija ļoti kritiski izsakās par brīvprātīgo sistēmu, sakot, ka tā sagādās ļoti lielu administratīvo nastu. Šķiet komisija pietiekam neizvērtē priekšrocības, ko piedāvātu šādas sistēmas ieviešana. Neatkarīgās asociācijas un biedrības uzskata, ka šādas sistēmas ieviešana ir ļoti ar, ne, ar nelielām izmaksām, un atdevi ir ļoti liela, jo patērētājs e, ļoti daudz ko saņem. Es nepiekrītu tam, ka tiek svītrot 16., 17., 18. punkts komisijas priekšlikumā. Paldies par uzmanību. Paldies! Serbūkundze nākamā runātāja pusotra minūte. Paldies! Lauksaimniecībā strādā ļoti daudz iedzīvotāju, varbūt pat trešā daļa Eiropas Savienības iedzīvotāju. Daudz no tiem ir mazie ražotāji. Mums ir atbildība par to, kā šie tiesība akti ietekmēs tieši šo mazo lauksaimniecisko ražotāju dzīvi un darbu. Eiropas Savienības politika bieži vien praksē nedarbojas labi, jo tā ir pārāk birokrātiska. Protams, mēs nedrīkstam pakļaut briesmām pārtiks drošības aspektus, taču nedrīkstam pieņemt arī tādus tiesību aktus, kas kaitēs mazajiem ražotājiem. Runājot par obligāto lielo elektronisko identifikāciju, tad varam teikt, ka izmaksas ir pārāk augstas, lai šo sistēmu ieviestu mazie ražotāji. Es uzskatu, ka mazajiem lauksaimniekiem šī sistēma būtu ieviešama brīvprātīgi. Šai ražotāju kategorijai ir vajadzīga īpaša aizsardzība. Mums ir jāpalīdz viņiem. It īpaši ņemot vērā to, ka tieši šie ražotāji ražo visveselīgāko pārtiku un tādu pārtiku, kuras ražošana kaitīgi neietekmē vidu. Paldies, Nikolson kungs, vārds jums viena minūte. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es gribētu pateikties referentei par lielisko sadarbību, kas mums bija ziņojuma tapšanas laikā un debašu laikā par šiem jautājumiem. Mēs uzskatām, ka uh, elektroniskā identifikācija ir ļoti labs jaunums, kas tiks ieviests. Es atbalstu EID ieviešanu lielopiem brīvprātīgā kārtā. Uh, Man šķiet, ka šobrīd tas ir labākais priekšlikuma veids. Iespējams, nākotnē mēs varētu domāt par tās obligātu ieviešanu, taču šobrīd tikai brīvprātīga ieviešana ir iespējama es esmu pār šo, šīs identifikācijas ieviešanu lielopiem, jo domāju, ka ilgtermiņā tā atmaksāsies. Taču jāņem vērā tās, tās problēmas, ar kurām sastapāmies, ieviešot elektronisko identifikāciju aitām. Ar šīm problēmām daudzi zemnieki saskars joprojām, it īpaši apvienotajā karalistē un īrijas republikā un arī citās valstīs. Šī sistēma bija tālu no pilnības Es ceru, ka jaunā tehnoloģija būs uzdevuma augstumos un lielo elektroniskā identifikācija būs tāda, lai Eiropas Savienība varētu konkurēt pasaules tirgu. Paldies! Došu vārdu Dodzes kundzei pusotra minūte, lūdzu. Thank you, Madam President. Paldies, priekšsēdētājs kundze atbalstu to, ka ir nepieciešama brīvprātīgā pieeja lielo elektroniskai identifikācijai. Tas nozīmē, ka nenotiks pārvaldības sistēma dubli, dublēšana un zemniekiem nebūs tik liela administratīvā nasta. Uh, Dalību valstīm ir jādod rīcības brīvība, tām pašām jāizlem, kāda sistēma ir vispiemērotākā viņu lielopu audzētājiem un lielopu gaļas pārstrādātēm. Apvienotajā karalistē lielākā daļa lielopu audzētāju neizmanto elektroniskās sistēmas un būtu netaisnīgi viņiem uzspiest elektronisko identifikāciju. Tas ietekmētu viņu uh, dzīvi un ražošanas procesu un nebūtu arī nekādu ieguvumu patērētājiem. Aitu elektroniskā identifikācija tika uztverta kā kārtējais birokrātiskais uh, uzspiestais pasākums no komisijas puses. Tehnoloģija nedarbojās īpaši labi. Mēs uzskatām, ka šajā gadiem attiecībā uz lielopiem uh, komisijai jābūt pragmatiskākai. Ja tā nebūs, tad īrijas apvienotās karalistas un citu valstu zemnieki jūtīsies, ka viņus soda, jo viņi neizpildīs savstarpējās atbilstības noteikumus. Mēs nedrīkstam uzspiest eh, lielopu ražotājiem un pienražotājiem eh, nevajadzīgus noteikumus. Elas elastība, e, elastībai jābūt tādai, kas uzlabotu zemnieku konkurētspēju tirgu un dod patērētājiem vērtīgu informāciju, kas ļauj viņiem izvēlēties to, ko viņi vēlas. Mēs uzskatām, ka mūsu priekšā ir ļoti lieli uzdevumi sarunās ar padomu par šiem jautājumiem. Paldies! Torīkelam! Paldies! Turpin priekšsēdētāji. Un tagad brīvais mikrofons. Nikolais Kolūdzu. Mulțumesc, domnul președinte. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī no savas puses sveicu komisijas priekšlikumu ieviest lielu lopu ekonomisko identifikāciju fakultatīvā kārtā. Tas attiec uz izsakoņamību šai matiešanai ir jāpaliek fakultatīvai. Uh, Dalībvalstīm jāparedz iespēju to ieviest kā obligātu pasākumu, taču eh, to nedrīkst eh, no mūsu puses uzlikt obligāti. Ja mēs atteiksimies no elektroniskās identifikācijas, tad patērētājiem jāzina, kāpēc sistēmā jābūt vienkāršai bez eh, administratīvās lokā. Tāpēc iestājas par tiem grozījumiem, kas ir par šīs sistēmas saglabāšanu. Paldies, Jāra kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, paldies arī referentei. Protams, eh, neapšaubām mēs vēlamies eh, vienkāršojumu, mazāk birokrātijas un mazāk izdevumu, bet mēs gribam, lai sistēma darbotos pietiekami labi un lai dalību valstīs būtu iespējams eh, nolasīt lopiņu izcelsmi. Mēs negribam neko izpostīt un mums ir jāatzīst, ka īstenošana dalību valstīs ir ļoti atšķirīga. Uh, citām veicas labāk, citām netik labi. Tādēļ mums ir jābūt politiskajam kompromisam. Nevajadzētu aizliegt brīvprātīgo elektronisko identifikāciju. Un visu beidzot es uzskatu, ka tautsaimniecība varēs eh, ieviest brīvprātīgo elektronisko eh, identifikāciju. Tādēļ eh, kompromiss, kas atbalsta brīvprātīgo identifikāciju, ir pareizs. Un es domāju, ka mēs šo regulu tomēr sagatavosim, un, un tas neprasīs desmit gadus. Mums ir jāsaka, ka, protams, bija zināmas grūtības attiecībā uz aitu identifikāciju. Mēs negribam tagad pieļaut to paškļūmu attiecībā uz lielopiem. Grazie, la parola. Paldies. Tagad vārds Skotā kungam. Paldies priekšsēdētājiem, godātie kolēģi. esmu pilntiesīgs lauksaimniecības komitejas loceklis un vidas komitejā esmu aizstājies, līdz ar to es, es esmu strādājis pie šī jautājuma. Man šķiet, ka komisija neredz, par ko tiešām šeit ir runa. Šeit galvenā loma piekrīt lauksaimniekiem. Jūs piedāvājat fakultatīvu marķējumu, kas ražotājiem ļaus iekļaut tādus informāciju, kādu gadu tie vēlas, bet jūs tagad viņiem šo iespēju laupāt. Mums ir jānodrošina, ka mūsu lauksaimnieki var eh, sniegt informāciju caurskatāmā veidā. Es runāju par caurskatāmību, par informācijas sniegšanu eh, patērētiem, taču te pašā laikā jūs neieviešat pasākumu, kas uh, iestātos par patērētāju interesēm. Tas ir savādi. Eh, tas nozīmē, ka kvalitāte tikai pasliktināsies. bet uh, lauksaimnieki taču gribētu ziņot par to, cik kvalitatīvs viņu uh, produkts. Paldies, Mūcerkungs. Priekšsēdētājs kundze bijuši jau neskaitāmi pārtiks produktu skandāli, un, protams, patērētāji ir zaudējuši uzticību ražotājiem, un eh, nekas nebūtu svarīgāk kā atjaunot šo zaudēto uzticību, bet jāsaka, ka daudzas procedūras ir saistīts ar milzīgām izmaksām, kas jāsadz lauksaimniekiem. Jāņem vērā, ka šīs izmaksas, kas radās lauksaimniekiem salīdzinājumā ar pēļņu, ko viņi gūbi, vienkārši neproporcionālas. Un, protams, ceļas gan degvielas cenas, gan lobarības cenas, un lauksaimniekiem tas kļūst par aizvien lielāku nastu. Un, lai, protams, jauna sistēma, kas varētu uzlabot patērētāju uzticību un pārtiks nekaitīgumu, ir apsveicama, bet jāsaka, ka maziem lauksaimniekiem tas varētu nozīmēt ļoti lielas problēmas. Uh, Ja mēs runājam par obligāto elektronisko identifikāciju, tā noteikti varētu radīt trūkums daudziem uzņēmumiem, un to mēs nevēlamies. Paldies! Grazie, la parola. Paldies, turpin priekšsēdētāji. Vārds komisārai Redingai. Priekšsēdētājs Kumans. Šīs debats bija ļoti interesants. Es uh, uzmanīgi ieklausījos dažādajos viedokļos, kurus pauda parlamenta deputāti. Gribu sacīt, ka no komisijas viedokļa mēs uzskatām, ka mūsu priekšlikums nāk par labu dzīvnieku labturībai, eh, pārtiks nekaitīgumam un sabiedrības veselībai. Un tas arī mazinātu administratīvo slogu lielopu gaļas ražotāju. Es gribētu atgādināt, ka tieši šis parlaments balsoja par rezolūciju pieprasot komisija samazinātu administratīvo slogu. Un uh, šo rezolūciju plašs vairākums atbalstīja. Šai parlamentā runājot par šo problēmu specifisko dabu, nav nepieciešama īpaša uh, procedūra brīvprātīgai <clears throat> gaļas marķēšanai. Svarīgi norādīt uz to, ka fakultatīva Lielopgaļas marķēšana iekļaus informāciju par kvalitāti, nevis katrā ziņā par veselību. Izsakojamību nosaka obligātā elektroniskā identifikācija, nevis fakultīvā marķēšana. Tāpēc es domāju, ir ļoti svarīgi, lai parlaments piekristu šim priekšlikumam, lai tad varētu sākt nepieciešamās sarunas un uh, gala rezultātā elektroniskā identifikācija attīstīsies pateicoties tiem, kas to īstenos. Un, protams, tas arī mazinās sistēmas neusticamību un uh, izmaksas, kādas uh, īpaši lielas sanāk tieši mazajiem lauksaimniekiem. Paldies! Paldies, komisārs Kunze, turpin priekšsādātāji. Tagad vārds referentē Algonī Kunze. Paldies, komisārs Kunze, priekšsādātāji, darbie kolēģi. Vispirms vēlos pateikties ēnu referentiem, kas strādāja mm, ļoti labā sadarbības garā. Es gribētu sacīt, ka man sabiedrības veselība un. No Eiropas Savienības pilsoņu veselību ir ārkārtīgi svarīga. Taču es gribu sacīt, ka te nav runa par šī fakta apsaubīšanu. Pastāv lielopa identifikācija. Tā nav elektroniska, tā pastāv tā nodrošina ļoti labu eh, izsakojumiem, un eh, šī problēma tagad eh, otrais neparādās. Te vienkārši kā jau sacīja Biftenkungs, Remberskundze un Remberskundze, te vienkārši ir runa par to, kā elektroniskās identifikācijas tehnoloģija lielopiem pat labā nav uzticama. Mums jāpagaida līdz tam, ka uh, jāpagaida brīdis, līdz šī sistēma kļūst uh, uzticama, un tāda ir tā elektroniskā sistēma varētu kļūt obligāti katrā ziņā. Es pieņemu, ka pēc pieciem gadiem mēs varētu pārskatīt šo priekšlikumu, lai redzētu, vai tehnoloģiskais progress nodrošina labu elektronisko identifikāciju, bet tā ir runa par konjunktūru. Es taču negribu pakļaut riskam pilsoņu veselību Tad, ja la, lauksaimniekiem um, obligātā kārtā ir jāidentificē savu lielo, bet nu, jā, tas izmaksā kaut ko, nu, tas varētu būt eiro uz katru lopu, bet visa šī sistēma izmaksā ļoti daudz, un līdz ar to lauksaimniekiem, lauksaimnieki nevar labi konkurēt uh, pasaules tirgu viņiem nu, pārāk liels izmaksas. Otkārt, Pisoto kundzei gribētu sacīt, ka es nevēlos svītrot fakultatīvo marķēšanu nebūtu, ne. Kā jau ļoti labi sacīja komisārs kundze. Mēs nerunājam par fakultatīvās marķēšanas atcelšanu, bet par šīs sistēmas vienkāršošanu, par tās procedūras vienkāršanu. Visi veselības aspekti mūsu pilsoņiem ir jau paredzēta obligātajā marķēšana. Tā tad eh, vajadzētu izvairīties no pārpratumiem. Nobeigumā es gribētu sacīt vienam no manam kolēģiem attiecībā uz marķējumu. Mums ir jāievēro 11.79.2001 regula. Kā jau sacīja komisārs Kunz, tas attiec uz horizontālo marķēšanu. Uh, gaļai jātiek marķētai tieši uh, tāpat kā lielopu gaļai, tāpat kā visiem citiem gaļas veidiem. Tātad es aicinātu kolēģis sekot manai nostājai, balsojot rīt. Es tikai gribētu pieminēt, ka mēs ar vienu runājam par tiesību aktu pirmajā lasīmā saskaņā ar 57. Eiropas parlamenta reglamenta pantu. Es rīt pieprasīšu, lai galīgais balsājums par rezolūciju tiek atcelts uz, pārlikts uz lielāku laiku tad lai mēs uzreiz varētu pievērsties trialogam un pēc tam atgrieztos plenāru sēdē, lai parlaments varētu balsot par pirmā lasījuma sarunu rezultātu. Paldies! Paldies, Saukonī kundze, turpina priekšstādātāji. Un līdz ar to esam noslēguši debatas, un balsojums būs arī 2012. Un tagad saskaņā darba kārtību. Mums ir Elēna Flotra ziņojums, iespējama atcība gūstekņu nogādāšana nelikumīgi turēšana apcietumā Eiropas valstīs. Flotras kundze, 5 minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, 9 mēnešu laikā.